Pēties, ka deputāti vēlas šādu palienēm, tas nav iespējams pamatot uz likumdošanu. Īstenībā ir jābūt tā, ka tie, uh, ka tie kas ir snieguši modināšanu informāciju, lai viņi precīzi paraudzītos. Paldies, kolēģis un kolēģi. Līdz ar to uh, debats ir beigušās. Rīt 12. būs balsojums. Tad mēs varam tagad pāriet pie nākamā temata darba kārtībā. Ivan kunga ziņojumu kopienas uh, finanšu interešu aizsardzība, krāpšanas apkarošana. Mēs sāksim ar uh, referentu kungu. Ivan kungam vārds, lūdzu. Doamnă președinte, domnule comisar. Priekšsēdētājs kundze, godātais komisāra kungs. Ziņojums ir par kopienas finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu. Tas ir tapis pamatojoties uz komisijas pa, paziņojumu, kas taps saskaņā ar e, Eiropas Savienības darbības līguma 325. panta 5. punktu, kur ir runa par krāpšanas apkarošanu. Eiropas komisijas ziņojumā Nav ļoti skaidri pateikts, cik tieši ir bijuši krāpšanas gadījumi un cik ir bijušas kļūdas līdzekļu apguvai. Es domāju, ka krāpšanas definīcija ir ļoti svarīga, jo krāpšana ir mērtiecīga, tīša darbība, kas ir pretrunā ar likumu. Eh, mēs runājam par korupciju patiesībā. Kļūdas ir kaut kas pavisam cits, tās gadās nejauši. Ja mēs varam pieļaut kaut kādu uh, kļūdu risku, tad mēs nevaram pieļaut krāpšanās riska pieļaujamību. Tur ir jābūt nulles tolerancei, ja mēs runājam par Eiropas Savienības budžetu un tā izmantošanu. Kāda ļoti svarīga problēma saistās ar datu ievākšanu un informācijas ievākšanu. Mums ļoti nopietni jārunā par to, kā tieši dalību valstis iesniedz Eiropas Savienībā, Eiropas komisijai informāciju par to, kā dalībvalsts izmanto Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Es domāju, ka informatīvie ziņojumi būs kvalitatīvāki tad, ja būs augstāka atbildība no politiķu puses. Es gribētu aicināt komisiju šīs te dalību valstu deklarācijas, kuras Eh, aicināt, lai šīs te dalībvalstu deklarācijas pāraksta specializēto ministriju ministri. 16,7 miljārdi eiro no Eiropas Savienības budžeta ir pašu resursi. Eh, lielākā daļa no tiem nāk no nodokļa, nodokļu nodevas. Uh, 70% no šiem līdzekļiem uh, tiek izmantot, izmantojot tā saukto vienkāršoto pre, procedūru. 2010. gadā revīzijas palāta ir konstatējusi, ka kontrola šajās vienkāršotajās procedūrās ir ļoti zema un kļūdu skaits ir ļoti satraucošs. Šī pro, kļūda proporcija ļoti augsta. Ir svarīgi tādēļ, lai Eiropas komisija izvērtētu šo kļūdu ietekmi Es gribētu sveikt Olaf par operāciju Diabolo 2, ko Olaf izvērsa. Šīs operācijas uzdevums bija ne tikai aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses, bet arī cīnīties pret krāpšanu un preču viltošanu. Viltotās preces nes ļoti lielu kaitējumu Eiropas Savienības finanšu interesēm. Un ne tikai šīs preces nāk par ļaunu arī patērētājiem un Eiropas ekonomikai kopumā. Tālāk, ja mēs runājam par izmaksām, mēs runājam par Eiropas fondu apguvi un par neizmantoto līdzekļu atguvi. Šeit ir jārunā par integrēto administrācijas un kontrolas sistēmu IAKS. Sistēma ir ļoti laba, taču praksē tā sastopas ar lielām grūtībām, jo tiek izmantotas tās programmatūras un datu bāzes, kas reizēm ir kļūdainas. Ja mēs runājam par Eiropas līdzekļu vispārēju atgūšanu, tad, manuprāt, ir ārkārtīgi satraucoši, ka 42% no visiem lauksaimniecības fondiem eh, ir atgūti, un tikai 50% no ko neapgūtiem kohezijas fondiem tiek atgūti. Šie skaitļi man patiesi satrauc. Paldies par uzmanību. Paldies referentam. Tagad uh, vārds komisāra kungam. Lūdzu. Uh, Honorable... Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, es gribētu pateikties referentu kungam Īvanu kungam par ļoti konstruktīvo ziņojumu. Savā runā pievērsīšos sešiem ārkārtīgi svarīgiem šī ziņojuma elementiem. Pirmkārt, par informāciju par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību, kas ir šajā ziņojumā. 2009. gada Eiropas komisijas ziņojumā jau ir jauna detalizēta informācija par krāpšanas un kļūdu līmeņiem, un arī ir norādes uz dalību valstu uh, krāpšanas līmeni dalību valstīs kohēzijas programmās no laikā no 2000 līdz 2008 gadam. Jūsu priekšlikumi palīdzēs vēl vairāk uzlabot šo ziņojumu nākotnē. Uh, Otrakārt, par konvenciju par finanšu interešu aizsardzību. Es šobrīd gatavoju paziņojumu, kas nāks klējā maijā. Mēs to gatavojam kopā ar Redingas kundzi. Šajā paziņojumā būs stratēģija, kas paredz Eiropas Savienības publisko fondu aizsardzību pret krāpšanu un dažādām citādām nelikumīgām darbībām. E, šajā paziņojumā būs gan runa par iestāžu ietvaru, gan arī par dažādiem uh, Mm, veidiem, kā kontrolēt šo krāpšanu. Treškārt, jau 2010. gadā Eiropas komisija sāka eh, apbraukāt visas dalību valstis, lai kontrolētu vienkāršotās muitas procedūras. Ziņojums taps tik līdz mēs būsim savākuši pietiekam daudz informācijas par šo jomu. Ceturtkārt, par cigarešu eh, kontrabandu. Uh, ir noslēgta līguma ar četriem cigarešu ražotājiem, un mēs turpināsim uh, cīnīties par to, lai tiktu parakstīts protokols par tabakas uh, tirdzniecību saskaņā ar PTO. Piektkārt, es piekrītu, ka uh, valsts pasūtījuma noteikumu uzlabošana ir būtisks solis ceļā uz krāpšanas apkarošanu. Līdz pat simts procentiem no piedāvātiem līdzekļiem varētu prasīt atpakaļ, ja būs notikuši prākšana, krāpšana. Līdz 2012. gadam vajadzētu aktualizēt direktīvas par valsts iepirkumu saskaņā ar zaļo grāmatu, kas iznāks šogad. Un visbeidzot, neizmantoto līdzekļu atgūšana atpakaļ, ir viens no būtiskākajiem elementiem, kas ir jāpilnveido. Runājot par kohēzijas fondiem, komisija konsekventi izmanto maksājumu pārtraukšanu tām dalību valstīm un tiem reģioniem, kur nav efektīva menedžmenta un kontrols. 2010. gadā reģionāliem un sociālajiem fondiem vairāk nekā 2,4 miljārdi eiro netiks, netika izmaksāt tādēļ, ka tika konstatēta krāpšana. Eiropas komisija turpinās izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tās efektīvāk pārvaldītu līdzekļus un atgūtu neizmantotos līdzekļus. Situācija uzlabojas. 2010. gada beigās lauksaimniecībā atgūto līdzekļu līdzekļu uh, apjoms pieauga līdz 53%. Uh, salīdzinājumam var teikt, ka 2008. gadā tas bija tikai 10%. Tomēr es gribētu uzsvērt, ja runājam par daudzgadu programmām, tad pilnu ainu mēs redzam tikai pēc tam, kad šie daudzie gadi ir beigušies. Uh, Un tad mēs varam redzēt, vai dalībvalsts ir veiksmīgi tikus galā ar nelikumīgo darbību. Nobeigumā var pateikt, ka Eiropas komisija aktīvi uh, pētīs Eiropas parlamenta piedāvātos priekšlikumus un mēģinās tos iekļaut savā priekšlikumā. Paldies! Paldies, komisārkungs! Tagad uh, runās runātāja politisko grupu vārdā. Vispirms uh, eh, tādas partijas grupas vārdā Makovei kundzei. Lūdzu. Paldies! Manuprāt, mums ir jārunā par svarīgākajiem, kritiskajiem jautājumiem. Pirmais no tiem saistīts ar faktu, ka komisijas ziņojumā nav informācijas par aplēstajiem uh, uh, krāpšanas līmeņiem dalību valstīs, un tāpēc nebija iespējams gūt skaidru priekšstatu par pārkā, pārkāpumu ainu kopumā. Bez tam komisija runā par uh, pārkāpumiem vispār, bet neiedziļinās detaļās, un es ceru, ka nākamajā gadā tas būs citādi. Vēl par valsts iepirkumu. Mēs zinām, ka šeit ir visaugstākais krāpšanas un korupcijas risks, un šajā ziņojumā mēs aicinām komisiju koncentrēties uz noteikumiem par valsts iepirkumu un e, jādefinē skaidri noteikumi, kā var piedalīties šajos konkursos un kā īstenot kritērijus, saskaņā ar kuriem pieņemt lēmumus par uzvarētājiem. Un bez tam ir jābūt iespējai pārskatīt šos eh, publiskā valsts iepasūtījuma lēmumus. Un komisijai vajadzētu nobeigt publiskā iepirkuma reformu, veicinot arī um, caurskatāmību fondu izmantojumā. Uh, ir informācija, kur mēs varam iepazīties ar uh, to, kas notiek dalību valstīs, bet informācija nav pilnīga. Mums ir vajadzīgas iespējas, kur gūt informāciju pilnīgu par līdzekļu izlietojumu dalību valstīs. Tā varētu būt tīmekļa vietne, un informācijai ir jābūt par visiem Eiropas Savienības uh, par visiem eh, saņē, nu, fondiem, no kuriem var gūt finansējumu, un es vēlreiz gribētu uzsvērt, jūs komisāri teicāt, ka vienmēr var uzlabot situāciju, es ceru, ka mēs arī redzēsim to drīz. Paldies! Tagad Gaiera kungs lūdzu vienu minūti. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi, godātais komisāra kungs. 80% no Eiropas Savienības budžeta tiek pārvaldīta ar tā saucamo dalīto menedžmentu. Tas nozīmē, ka nauda tiek pārvaldīta un sadalīta dalībvalstīs, tur tiek pieļautas kļūdas, tur arī notiek krāpšana. Un tāpēc šis gadskārtējais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību ļauj gūt priekšstatu par to, kas dalību valstīs notiek. Komisijas ziņojumā par finanšu interešu aizsardzību lasīju vācu valodām. 11. lapusē bija rakstīts, ka otrā mērķa programmām lielās, lielie pārkāpumi un neskaidrības ir Um, tātad šie lielie, lielie pārkāpumi ir izskaidrojami ar apvienoto karalis, apvienotās karalists un Nīderlandes um, rīcību. Un es gribētu jūs aicināt rūpējieties par to, lai Eiropas uh, finanšu nodokļu uh, līdzekļi tiek izmantoti uh, likumīgā veidā. Un es ļoti gribētu dzirdēt komisāru jūsu komentāru par to. Paldies! Stāsa kungs lūdzu zaļo vārdā. Paldies priekšēdētāji. Komisāra kungs, kolēģi, ziņojums par krāpšanas apkarošanu un finanšu interešu aizsardzību ir nozīmīgs likumdošanas ziņā. Mēs varam iepazīties ar, arī ar iespējām, kur kaut ko var labot. Šis ziņojums tieši tāpēc ir nozīmīgs un pēc debatēm apkarošanas, krāpšanas apkarošanas komitejā mēs redzam, ka ir nepieciešams panākt, lai ziņojumi kļūtu precīzāki, lai mēs redzētu, kādā apjomā notiek krāpšana, un dalībvalstīm ir jāuzlabo ziņošanas metodoloģija un uh, ziņojumu kvalitāte. Un iespējams, ka ir jāparedz arī sankcijas. Uh, Pārkāpumu gadījumos finanšu līdzekļi ir jāatgūst daudz lielākā apjomā nekā līdz šim, un um, par to ir iespēja arī runāt, kad tiek um, pieņemta budžeta izpilde. Uh, Tāpat jāraugās, lai dalību valstīm būtu obligāti jāziņo par pārkāpumiem un krāpšanu. Un es kā referents gribētu teikt paldies komisijai tieši par šo um, struktūru vienību Olaf ietvaros, kas nodarbosies ar cigarešu kontrabandu, cigarešu kontrabandas apkarošanu. Eh, šī struktūra ļoti labi strādā un ir noslēgtas labas vienošanās ar ražotājiem, bet šī nauda arī nedrīkst eh, pazust kaut kur melnajā caurumā, ir jābūt iespējai to izlietot eh, cita starpā pasākumiem pret krāpšanas apkarošanu, pret krāpšanu. Un Paldies! Paldies! Liels paldies! Lūdzu, ievērojiet runāšanas laiku. Českovas kundze, viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Es uh, priecājos, ka šis ziņojums ir sagatavots, un tā nolūks ir panākt lielāku caurskatāmību krāpšanas jomām. Mēs esam ap, pārs, aprunājuši šos jautājumus arī tad, kad pārs, iepazināmies ar audita pārskatu par līdzekļu izmantošanu Eiropas Savienībā un ir zināms, ka ir dalība valstis, kas labā līmenī nodrošina kontroli uz vietām, lai pārbaudīt, kā tiek izmantot Eiropas Savienības līdzekļi. Dalību valstu deklarācijas pirmkārt ir jāpakļauj kontrolē vai auditam pašās dalību valstīs. Un ir jābūt arī noteiktam uzticības līmenim. Čehijas republika, kā šeit ir minēts, vēl nav ratificējusi šo konvenciju par Eiropas kopienu finanšu interešu aizsardzību. Čehijas juridiskā sistēma balstās vairāk uz fizisko personu atbildības principu, nevis juridisko personu. Un vēl es gribētu uzsvērt, ka. Paldies! Paldies vārds Andrēsenes kundzē, FD vārdā. Eiropas Savienība sauc par kļūdām bieži vien krāpšanas gadījumus. Eiropas komisija ir nolēmusi no nulles tolerances politikas pieiet uz pieļaujamo e, kļūdu risku. Tas ir labi, ka eh, ļoti žēl, ka deputāti ir gatavi parakstīt šādu pieeju apmaiņā pret labākām algām. E, Tikai divi no četriem deputātiem, kuru vārdi tika atklāti, ka viņus varēja uzpirkt, ir atkāpušies no amata. Viens deputāts pat izga, ir gājis tik tālu, ka viņš apšauba Olafa pilnvaras izmeklēt šo gadījumu. Dažās valstīs šāda rīcība viņa prāt netiktu uzskatīta par pretlikumīgu un pat netiktu izmeklēta. Es domāju, ka šis ziņojums eh, nav pieņemams Eiropas par, nav pieņemams dalību valstīm līdz tam brīdim, kad Eiropa būs gatava saukt īstajā vārdā krāpšanu. Lies paldies! Tagad eh, Segedīkungs. Ráló időben a politikai csalással, a politikai korrupcióval szeretnék foglalkozni. Nagyon sajnálom, hogy ezzel a jelentéssel már csak akkor foglalkozunk, amikor... Paldies, es gribētu runāt par korupciju un par politisko krāpšanu Nos, a belegondolni is rossz. Eiropas parlamentā mēs esam redzējuši trīs korupcijas gadījumus pályázatok a közbeszerzések amiről itt most nagyon sokat beszéltek annak mintegy ötven. Es domāju, ka uzpirktie deputāti šeit parlamentā ir tikai aizberga augšējā daļa. ir simtiem tūkstoši eiro, kas tiek pieprasīti no Eiropas fondiem, un 50% gadījumu šie resursi tiek vienkārši nozakti, tie paliek politiķu kabatās. Sabiedrība tādēļ arī novēršas no politiķiem, ka politiķi ir tik ko korumpēti. Ir vispārēji tāda nolemtības un rezignācijas sajūta cilvēku vidū. Tiek slēgtas skolas, manai partijai, Jobika partijai, e, šī politika nav pieņemama. Paldies. Grāsle, ja divi leptā. Paldies, nākamā runātāja Grēslas kundze, priekšādātāja komisāra kungs, kolēģis. 2009. gada ziņojums ir ieviesusi, ieviesi daudz jauninājumus. Komisija šeit uh, klasificē uh, krāpniecības uh, lielumu. Uh, Un uh, šajā ziņojumā ir mēģināts uh, šo problēmu ar uh, pārkāpumiem tiešām tā noklusēt. Komisārkungs man tas īstenībā nepavisam nepatīk. Ziņojums ir sniedzis vēl vienu jauninājumu, proti neregulētāšu pārkāpumu menedžmentu sistēmas IMS sistēmas ieviešanu. Un ir Eiropā iespējams ievadīt 800 vietā šādu informāciju, nevis tikai 50 kā līdz šim. Un tīpaši lauksaimniecībā 43% struktūra uh, fondu jomā uh, pat par 109%. Šai sistēmai ir, to ir vēl jāuzlabo, un mēs ar tādām sāpēm tiešām redzam, ka komisija ir, viņai ir ļoti liela pacietība raugoties uz īstenošanu dalību valstīs, jo īstenošana tiešām ir ļoti lēna, to ziņām arī var izlasīt. Uh, Tādēļ mēs prasām, lai pilnībā tiktu ieviest šī IMS sistēma. Tikai tad, kad tā labi darbosies, tad būs tādi ticami dati, uz kuriem var paļauties. Un tikai tad būs uh, uh tāda situācija, kad mēs varēsim ļoti labi ar kvotām strādāt pret šiem pārkāpumiem. Situācija ir Itāliju. Krāpniecība šeit ir. Uh, ļoti liela, Itālija pirmā vietā šajā ziņā. 60% no uh, krāpniecības gadījumiem e, tiek vēsti uz Itāliju. Tādēļ šeit būtu vajadzīgs īpašs darbības plāns, Itālijai vajadzīgs atbalsts. Gribētu teikt lielu paldies Olaf un e, tā darbiniekiem par to, ka tie veic tik svarīgu darbu. Mēs viņiem vēlamies stiprināt viņu darbā, un tādēļ mums ir jāprasa tiešām komisija tādu stingrāku nostāju cīņā pret krāpniecību. Kādēļ ir problēmas pieejai datubāzēs, ja komisija vēlas atbalstīt Olaf darbu, un tieši mēs arī to vēlamies, mēs vēlamies no jums arī atbildi. Un uh, gribam zināt, ko komisija grasās darīt šajā ziņā. Paldies, Grēšļas kundzei. Tālāk, Flasikovas kundzei, uz vienu minūti vārds. Cedējūcā, uh, chcela uh, bisom uh, vysloviť. Paldies, priekšsētētāji. Es gribētu referentam izteikt atbalstu, kad viņš kritizēja Eiropas komisijas ziņojumu. Tur ir koncentrācija tikai uz to, kas dalība valstis, eh, kādu informāciju tās sniedz, komisija vajadzētu rīkoties un iet dziļumā. Jaunākās metodas, lai izmērītu krāmniecības gadījumus, tās ir jāpilnveido, ja mēs šādā veidā virzīsimies uz priekšu, tad jau mēs eh, tikai tad kaut ko varēsim sasniegt, ja mēs paliksim tikai tādā aizdomu līmenī piemēram, dažas dalību valstis, kas ir tādas labklājīgākas, tur ir mazāk skrābniecības līmenis. Vai šī statistika tiešām ir caurskatāma, vai arī tā nepietiekama mēra krāpniecību? Komisija vēlas mums pārliecināt, ka augstāka riska komisija šeit runā par pieļaujamā kļūdu kvotām, bet tas šādi pieeja nav pareizi. Paldies! Tālāk Vaļčakovska kungs, arī uz divām minūtēm. E, zgadzam się z panem sprawozdawcą, że nie powinno się mieszać e, poważnych. Godātā priekšsēdētājs kundze, mēs uzskatām, ka nevajadzētu jaukt nejaušas kļūdas ar tīšām kļūdām. Es piekrītu šajā ziņā referentam. Tāpat arī piekrītu kritikai, kas izteikta attiecībā uz Eiropas komisijas ziņojumiem, kas ir pārāk vispārīgi un satur pārāk maz informācijas par krāpšanu. Es domāju, ja mums būtu pilnīgāka informācija par šiem pārkāpumiem, par krāpšanu, tad mūsu debatas būtu daudz saturīgākas. Bet es domāju, ka mums ir jāsāk pašiem no sevis. Uh, Arī Eiropas parlamentā jāpieņem zināmi noteikumi, šiem noteikumiem jābūt caurskatāmiem un kritērijiem lēmumu pieņemšanai jābūt ļoti skaidriem. Konflikti interesēm, interešu konfliktiem šeit nav vietas. Uh, un izmaksu atļaušanai jābūt caurskatāmai. Tie ir instrumenti, kas ir tādi pamati instrumenti korupcijas apkarošanai. Lielas paldies, Hartonga kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Mani neapmierina šis ziņojums. Ziņojumā ir runāts par daudziem krāpšanas gadījumiem, par nelikumību, un viss tas ir aprakstīts ļoti vispārīgā veidā. Uh, liela daļa Eiropas Savienības fonda līdzekļu ir nepareizi iztērēta. Polija, Rumānija un Bulgārija ir trīs valstis, kurās aizvien sliktāk tiek apgūt līdzekļu. Spānija un Itālija arī ir grēkāži, kas gadiem ilgi nepareizi izmanto līdzekļus. Tikai desmit procenti no neapgūtiem līdzekļiem ir atgūti atpakaļ. Un tālāk lauksaimniecības attīstībai dažām jaunības, jaunajām dalību valstīm tika ieguldīti īpaši līdzekļi pirms iestāšanās posmā, un šie līdzekļi nav pareizi izmantoti. Tas ir rakstīts šajā ziņojumā, bet ziņojumā nav teikts, cik ilgi tas tā turpināsies un cik ilgi mēs to pacietīsim, un Eiropas pilsoņiem būs jāapmaksā šis rēķins. Lielas paldies! Tasa kungs vēlas uzdot jautājumu Hartoga kungam. Hartoga kungam jūs gribat uzdot jautājumu. Lūdzu, 30 sekundēs jums jāiekļaus stāstu. Jā, man ir Hartunga, ik heb uw speech goed. Kā? Ja, godātais Hartunga kungs, es jūs uzman, jūsos uzmanīgi klausījos bet tikpat uzmanīgi klausījos arī citos deputāties. Apvienotāja karaliste un Nīderlanda ir divi neto maksātāji Eiropas Savienības da, eh, budžetā. Arī šīm valstīm ir zinām trūkumi. Ko jūs darīsiet savā valstī, lai tā, tā rīkotos pilnībā saskaņā ar noteikumiem? Paldies! Eh, paldies! Es gribētu teikt paldies par jautājumu Ja jūs pareizi izlasījāt ziņojumu, tad jūs redzējāt, ka Nīderlande, kā zināms, ir viena no valstīm, kur ir viszemākais krāpšanas līmenis. Un runājot par krāpšanas gadījumiem, tad pret tiem ir jācīnās, un to es atbalstu. Paldies tagad Maconī kundze, paldies priekšēdētāji. Es gribētu augsti novērtēt referenta darbu. Šis ziņojums, diemžēl, parāda, ka komisija nav bijusi, nav īpaši uzmanīgi uzklausījusi Eiropas parlamentu. Pagājušo gadu laikā jau bija ziņojums adresēts komisijai par specifiskiem pasākumiem, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu Eiropas Savienības interešu, finanšu intereses, lai pārvarētu iespējas veikt, lai nebūtu vairs iespēja veikt krāpšanu un um, Eiropas Savienības līdzekļus nevajadzētu izmantot krāpšanai, kaut gan šo gadījumu joprojām ir daudz. Uh, Un runājot par kontroli, ir nepieciešams līdzekļus atgūt, bet raugoties uz skaļiem, mēs redzam, ka tas mums nebūtu neizdodas. Raugoties uz pagājušo gadu pārskatiem, ir ja, trīs ļoti svarīgi sektori, kur ir jāuzlabo darbs. Dalību valstīm ir jābūt atbildībai, pārskata atbildībai Tāpat noteikumiem ir jābūt daudz skaidrākiem, ir jābūt vienotiem noteikumiem, kā atklāt, kā atpazīt krāpšanas gadījumus, un ir būtiski, lai būtu iespēja ievākt drošus, uzticamus datus, un eh, lai vispār būtu iespējams veikt pasākums un par tiem uzzināt arī tīmekļa vietnē. Un par pirmo jautājumu pirmo punktu. Es arī gribētu uzsvērt, ka dalībvalsts sistēmām piemīt trūkumi un atklājot krāpšanas gadījumus, atšķirības starp dalībvalstīm ir ļoti lielas. Tika pieminēta Itālija, un es gribēju piebilst uh, vēl dažus vārdus. Šobrīd mēs redzam, ka termiņi pārkāpuma atklāšanai ir ļoti eh, tādi uh, lieli un lai noteiktu krāpšanu un nelikumības ir būtiski, lai arī no Itālijas būtu iespējams atgūt līdzekļus. Maconī kundze, jūs um, pārvilkāt runāšanas laiku. Uh, Hercogas kundze, paldies priekšēdētāji. Es arī gribētu sveikt referentu ar šo labo ziņojumu. Manuprāt, Eiropas parlamenta un revīzijas palātas rīcība ir ļoti svarīga šajā jomā. Ir jābūt skaidrām pārskatām par to, ko mēs darām un kas notiek dalību valstīs. Ir jārīkojas saskaņā ar ētiskiem principiem un jāskatās, vai mēs paši visu darām uh, pilnīgi labi un pareizi. Ir jābūt stingriem noteikumiem un ļoti svarīgi ir arī nos, no, šķirt kā, krāpšanu no kļūdām, kas tiek pieļautas līdzekļu pārvaldībā un izmantošanā. Te ir jābūt arī divējādai pieejai, kā reaģēt uz šādiem gadījumiem, un ir jāmudina dalībvalstis uh, apgādāt visus uh, attiecīgās iestādes ar pilnīgu informāciju. Uh, Un nav nekā, tas nav pārsteigums, ka šeit ir minēts daudz jaunās valsts. Paldies, Magines kundz, divas minūtes. Es gribētu arī sveikt referentu un Makovais kundzi, kas par, ar šo labo darbu nodokļu maksātāji, protams, vēlas zināt, ka viņu līdzekļi tiek izmantoti uh, uh, likumīgi. Un es arī gribētu atsaukties uz to, ka ir jānošķir krāpšana no nelikumībām vai kļūdām, kas tiek pieļautas nejauši. Un šeit nevajadzētu visu likt vienā katlā, ir ļoti skaidri jānošķir. Runājot par lauksaimniecību, arī ir jābūt skaidrai, jābūt lielai caurskatāmībai par līdzekļu piešķiršanu un izmantošanu. Un ja tagad, kad notiek lauksaimniecības politikas reforma, mums ir iespēja uh, uzlabot situāciju. 24. punktā runa par kontrolas sistēmām Un manā dalība valstī ir ļoti, tiek pievērsta ļoti liela uzmanība maksājumu pareizības nodrošināšanā, izmantojot IAKS sistēmu. Un mums nevajadzētu arī pārāk stingrus noteikumus uzlikt individiem, atsevišķām valstīm. Paldies, Maginas kundze, Balčītis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģim Ivanam par šo ziņojumu. Nodokļu maksātāja nauda ir jāizmanto efektīvi un uh, likumīgi, ir jābūt labiem kontrolis mehānismiem, kas ļauj atklāt krāpšanu. Uh, Komisijai ir jābūt pieejai, uzticamai un pilnīgai informācijai par atklāto krāpšanu. Un vēl ir daudz, daudz eh, labāk, eh, daudz vairāk jāuzlabo sistēma nelikumīgi izlietoto līdzekļu atgūšanai gadskārtējos ziņojumos par Eiropas Savienības finanšu aizsardzību, uh, ir šie pārskati ir pelnījuši uh, padomas uzmanību. Paldies! Ivanovas kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Šis ziņojums, diemžēl, kārtējo reizi konstatē, ka ļoti lieli uh, līdzekļi tiek izmantoti kļūdaini un nepareizi un arī nav atgūti vēlāk. Eiropas komisijas rīcībā esošie fakti ir nepietiekami, lai mēs varētu eh, veikt pasākums, lai disciplinētu dalību valstis. Daudz kolēģi jau šeit teica, ka kļūdas uh, pārkāpumi un krāpšana nav pietiekami skaidri definēti. Es domāju tiešām, ka šīs te kļūdas un krāpšana ir ļoti plaši jēdzieni šajā ziņojumā. Tos vajadzētu precizēt. Es esmu priecīga, ka lauksaimniecībā 95% gadījumu noteikumi tiek ievēroti. Uh, un dažās valstīs nulle uh, krāpšanas līmenis man liekas tāds ļoti aizdomīgs rādītājs. Tas liek domāt par to, ka nav pietiekami pietiekams kontrolas. Domāju, kontrole uzlabosies, tad, ja mūsu rīcībā būs konkrēta informācija par dalībvalstu kontrolas mehānismiem un to efektivitāti, ir pilnīgi iespējams, ka šis nulles kļūdu un krāpšanas līmenis parādās tikai tāpēc, ka vispār nedarbojas kontrols sistēmas kādās dalībvalstīs. Revīzijas palāta uh, uzskata, ka vismaz 30% pārkāpumu varētu konstatēt dalību valstīs, pirms Eiropas komisija validē līdzekļus apstiprina to izmaksu. Es domāju, ka vajadzētu aicināt dalību valsts uzlabot kļūdu konstatācijas mehānismus. Gribētu aicināt Eiropas komisiju darīt visu, kas ir tās rīcībā, lai ievāktu pilnīgāku informāciju par dalību valsts kontrolas mehānismiem un arī par uh, dalību valstu iespējām novērst kļūdas. Paldies, Ajala Sender, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu sveikt kolēģi, kolēģi Katalinu Ivanu par šo te paveikto darbu sarežģītā jautājumā. Šis jautājums ir tāds, kurā ir gluži pretēji viedokļi par finanšu interesa, interešu aizsardzību un krāpšanu. Paldies par to, ka jūs definējāt krāpšanu kā tīšu kļūdas pieļaušanu. Mēs tiešām bieži vien daudz ko jaucam, un tad galā iznāk tāda skandalosa skaitļa, kas ir nepareizi. Jūs tāpat arī runājāt par to, ka ļoti ilgs laiks paiet, kamēr tiek atklātas kļūdas un par tām tiek ziņots. Uh, Šis ilgais laiks arī rada problēmas. Es gribētu atgādināt klātesošajiem, ka šajā gadījumā svarīgs ir pēdējais skaitlis. Eh, pēdējais iepriekšējais budžeta cikls beidzās 1999. gadā. Tagad mēs runājam par eh, daudzgadu finanšu schēmu, kas nav vēl beigusies. Tāpat grib runāt par ētiskiem jautājumiem. Āzijā un Ķīnā arī ir centieni uh, atklāt, atmaskot krāpšanu. Paldies! Nākamais runātājs Kodzelīno kungs. Vienu minūti. Jā, es arī vēlos uh, teikt paldies referentam. Šeit ir ņemti vērā jauninājumi un arī uh, izmaiņas kontrolas sistēmā. Tādēļ šī aina parāda, ka pastāv ļoti liels atšķirības valstīs kurās uh, ir tiek veikti ziņojumi par krāpniecības gadījumiem. Ja dažreiz šie krāpniecības gadījumi un pārkāpumi ir eh, tādi, ļoti tādi zemu līmeni, piemēram, attiecībā uz la, lauksaimniecības izdevumiem, struktūra fondiem, iestāšanās fondiem. Es domāju, ka tur eh, statistiskajos datos arī ir jā, jārada vienlīdzība, vienādība. Un bieži vien šī sistēma nemaz nav efektīva. Uh, ir svarīgi, kāda ir tāda ilglaicīga tendence. Eiropas līdzekļu izmantošana un šī atšķirība starp ieņēmumiem un izdevumiem līdz šim nav bijis iespēja paļauties uz to, ka darību valstis un atsevišķās iestādes strādā pilnīgi kopā, sadarbos ar Eiropas iestādēm. Uh, vajadzētu arī par valsts iepirkumu pārstrādāt nosacījumus, un to visu vajadzētu publiskot un arī paziņot, eh, kas šo naudu saņem. Stavrakākas kungs uz vienu minūti. Paldies priekšādātāji. Arī es vēlos eh, teikt paldies eh, referentam par veikto darbu. Runa ir par runu kopienu finanšu interešu aizsardzību, arī par krāpšanas apkarošanu. Šajā ziņojumā ir nosaukti visi sektori. Uh, kas ir svarīgi arī valstīs lauksaimniecība, piemēram, un ir runa arī par pašu līdzakļiem, piemēram, muitas apvienībā. Jebkurā gadījumā ir jābūt uzraudzībai. No 2009. gada ir šie dati, un ir ļoti svarīgi, lai turpinātos Olaf darbība. Priekšsēdētājs kundze gribētu arī uzsvērt, ka šajā ziņojumā ir uh, nosaukt ļoti svarīgi dati, to mēs varam izmantot diskusijas, kas ir uzsākušās gan attiecībā uz budžeta pārstrādi, uh, un arī mm, gada finanšu schēmu. Paldies! Jūs ļoti precīzi ievērējat laiku. Kāfinkungs, vienu minūtu lūdzu. Es ceru, ka jūs arī tā darīsiet. Paldies, priekšsētājs kundze, komisāra kungs. Runāšu bulgāru valodā. Gribētu sveikt referentu ar šo te lielo paveikto darbu. Mēs vairāk kā vienreiz esam parādījuši, ka Eiropas parlaments rūpīgi uzrauga Eiropas līdzekļu izmantošanu un nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Daudzi deputāti šeit izteicās par šo problēmu. Es gribētu aicināt Eiropas komisiju ieviest skaidrākus, caurskatāmākus noteikumus. Eiropas komisija uh, Eh, tiešām pietiekami skaidri nesauc lietas īstajos vārdos, piemēram, krāpšana, aizdomas par krāpšanu vajadzētu eh, labāk definēt, vajadzētu ieviest skaidrākus noteikumus par to, kā dalībvalstīm tieši ir jāiesniedz informācija, ieskaitot arī dalībvalstu deklarācijas, kuras vajadzētu iesniegt revīzijas palātai. Paldies Kalfinkungam! Un tagad brīvais mikrofons. Pirmā Bazescu kundze, lūdzu. Criminalitatea economico-financiară trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile UE. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Liela daļa Eiropas Savienības fondu tiek izmantoti citās jomās nekā tas ir bijis sākotnēji paredzēts. Arī PVN krāpšana ir pietiekami liela. Mums ir jāatrod veids, kā izskaust krāpšanu valsts iepirkuma zonā. To mēs varam izdarīt ieviešot e-iepirkumu. Es pārstāvu valsti, kas ir Eiropas Savienības robežu valsts, proti Rumānija. Mums ir jāmēģina samazināt dažādas pretlikumīgas darbības, kas tiek ievestas Rumānijā no ārpus robežas. Pēdējo mēnešu laikā Rumānijas valdība ir mēģinājusi apkarot korupciju muitas sektorā. Mums ir jā jāapmainās ar paraugu praksi ar Rietumu Balkānu valstīm, lai uh, uzlabotu situāciju Eiropas Savienībā. Piemēram, no, uh, cigarešu kontrabanda ir viena no lielākajām problēmām, ar kur vajadzētu cīnīties. Paldies, Mērkungs, vienu minūti. Obermērkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Jā, daudz kas tiek eh, izdarīts eh, nezināšanas dēļ. Jā, bet eh, bieži vien tā arī tiešām noziedzīga enerģija, un kurš vēlas cīnīties pret monstru Briseli, ievadot nepareiz datus, viņš tagad tāds Robins Hoods modernais tiek uzskatīts par tādu. Jā, bet nedrīkst, protams, izmantot nepamatoti nodokļu maksātē naudu. Manuprāt, ir jāsāsina instrumenti krāpniecības apkarošanā, ir jābūt uh, augstām. Uh, augstiem sodiem, bet arī vajadzētu izslēgt no šādām iespējām tādus, kas krāpjas. Un eh, nolaidība, krāpniecība. Nedrīkst taču būt tā, ka iestādes Eiropas parlaments, Olaf eh, arī aizkavē viens otru šajā kopīgā darbā. Kohēzijas politika, eh, atbalsts, palīdzība šeit ir jārīkojas ļoti ātri un jārīkojas kārtīgi un jārūpējas par kārtību. Paldies! Nākamais runātājs Pīperkungs, viena minūte. Dank, Frau Paldies, priekšēdētāji. Vispirms eh, par eh, subsīdiju krāpniecību un atbalsta jāprātīgi izmantošana, tā tomēr ir samazinājusies, bet eh, kaut arī kontrola pastāv, tad sabiedrībā tomēr ir kritisks viedoklis. Tas ir pamatots, ja mēs paraugamies, kas dažās dalība valstīs notiek ar nepamatot iz, izmaksātiem atbalsta līdzakļiem. Šeit tikai neliela daļa no tā tiek atgriezta Eiropas Savienības budžetā, un tas kaut kā nāk par sliktu visiem Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Komisija šī nauda ir jādabū atpakaļ, ir īpaši dalība valstīm tām ir jāparedz mazāk nākamajā gadā atbalsta līdzekļi. Ir tās dalība valstis, kas ir saņēmuši nepamatoti maksājumus, tās vajadzētu atgriezt Briselē. Uh, Eh, bieži vien ir tā, ja kāds nav ziņojis par saviem pārkāpumiem, eh, tad eh, kā, varētu šī dalībās nodomāt, ka tad nauda paliks arī dalībvalstī. Spānija, Francijas aicinātu tiešām spēlēt ar atklātām, atvērtām kārtīm, aicinātu arī komisiju pastiprināt kontrolas. Paldies! Paldies! Cienījamie kolēģi, līdz ar to esam beiguši brīvo mikrofonu. Tagad uh, vārdu došu komisāram Šemetskungam, lūdzu. Thank you, Mrs. President. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlreiz gribētu pateikties Ivan kungam par ļoti konstruktīvo labo ziņojumu. Lielas paldies arī deputātiem, kas izteicās šajās debatēs. Jūsu priekšlikumus Eiropas komisija ņems vērā gatavojiet ziņojumu par situāciju krāpšanas jomā 2010. gadā. Eiropas komisija turpinās uzlabot gan formātu, gan arī saturu ziņojumā, kas top saskaņā ar līgumu 325. pantu 5. punktu ar mērķi apkarot krāpšanu. Kā jau es minēju, mēs jau esam uzlabojuši statistikas kvalitāti. Uh, bet, protams, ka varam uzlabot to arī nākotnē. Mēs lūksim dalībvalstīm iesniegt plašāku informāciju, tāpat arī dot informāciju atsevišķi par krāpšanu un par netīšiem pārkāpumiem, tādējādi gūstot skaidru priekšstatu par šo nelikumību atsevišķajām jomām. Pilnīgi piekrītu tiem, kas teica, ka šo sistēmu varētu menedžēt labāk, un mēs ļoti nopietni domājam par uzlabojumiem. Šeit tika pieminēts, ka vajadzētu būt lielākai caurskatāmībai fondu saņēmēju vidu. vidu. Šo jautājumu Eiropas komisija domā analizēt. Eiropas komisija piekrīt arī tam, ka dalību valstīs e, kontrolas sistēmas būtu jāpadara efektīvākas, e, lai arī daudz kas ir padarīts, tomēr vēl varētu uzlabot šos kontrolas mehānismus. Mm, Gairkungam es varu apstiprināt, ka krāpšana nepazīst robežu starp dalību valstīm. Krāpšana vienā valstī vai dažās valstīs nav problēma tikai. Uh, šīm valstīm, piemēram, jaunajām dalību valstīm. Nē, tas rada problēmas arī citās dalību valstīs, kā jūs to pilnīgi pareizi minējāt savā runā. Protams, mums ļoti nopietni ir jāmēģina risināt šī problēma visā Eiropas Savienībā. Es esmu apņēmies uzlabot Eiropas komisijas ziņojumu saturu kvalitāti 2010. gadā kopā ar saviem darbiniekiem. Uh, Darīsim visu, lai tas tā būtu, un es ticu, ka 2010. gada ziņojums būs vēl kvalitatīvāks nekā šis ziņojums. Lielas paldies komisāru kungam! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir gandrīz beigušās. Ivan Kungs vēl izteiksies divas minūtes, lūdzu. Es gribētu pateikties komisāru kungam un visiem kolēģiem, kas piedalījās ziņojuma tapšanā, iesniedzot grozījumus un piedaloties debatēs. Gribētu pateikties arī ēnu referentiem, ar kuriem bija ļoti laba sadarbība. Šis ziņojums var tikt uzskatīts kā mūsu labās sadarbības rezultāts. Vēlreiz gribētu teikt, ka mums ir tiešām skaidri jādefinē atšķirības starp pārkāpumiem un krāpšanu. Mēs varam pieļaut kaut kādu pieļaujamo kļūdu, risku netīšām kļūdām, taču, ja runājam par krāpšanu, tad tur mūsu tolerancei nav vietas, tai jābūt nulles līmenī. Uh, dalību valstu deklarācijas par līdzekļu apguvi e, vajadzētu parakstīt attiecīgās nozara ministrijas ministram. Mēs uzskatām, ka komisijai vajadzētu vairāk kontrolēt vienkāršotās procedūras budžeta izpildē tas būtu veids, kā mēs efektīvāk varētu pārvaldīt pašu resursus. Ja mēs runājam par valsts iepirkumu un par Eiropas Savienības fondu izmantošanu dalību valstīs, tad varam teikt, ka daudzās dalību valstīs redzam pārmērīgu birokrātiju. Šis, šī aparāta uzdevums ir apkarot krāpšanu, taču patiesībā tas rada iespējas krāpšanai attiecībā uz Eiropas līdzekļiem. Uh, Eiropas Savienības piešķirtie līdzekļi ir ar ļoti izteiktu politisko nokrāsu, un reizēm tādēļ šī nauda aizplūst politisko vadītāju virzienā. Es esmu priecīgs par to, ka Eiropas komisija iesāka sistemātiski pārtraukt fondu izmaksu tādā gadījumā, ja ir aizdomas par krāpšanu kādā nozarē. Es domāju, ka tad dalība valsts rīkosies ārkārtīgi operatīvi un nepieļaus šādu te fondu izmaksu pārtraukšanu. Lielas paldies, dāmas un kungi! Līdz ar to debats par šo jautājumu tiešām ir beigušās un mēs balsosim par ziņam rīt pulksten 12. Tagad pārējiem pie nākamās sadaļas darba kārtībā jautājumu laiks komisijai.